cilvēku un planēta ir eh, pelnījuši, lai glābi jūras un eh, ir jāveicina Eiropas eh, dzīvesveids, bet mēs netiekstam ļaut, ka pils, cilvēki iet bojā vidusjūrā. Uh, ir eh, jāstrādā, lai nebūtu Eiropas pilsoņi, kas eh, grimsta eh, nabadzībā. Nu, jūsu programmā ir milzīgs entuziasms mūsu nākotnē, bet ir jādomā par atjaunīgiem energoavotiem. Jūs būsiet sapratusi, Fonda Lajens kundze, mūsu goja grupa nav gatava šajos apstākļos. Uh, Planēta un cilvēki ir pelnījuši ko labāku. Paldies, saka priekšsēdētājs Lē Gūtko kungs. Arī jums divas minūtes. Uh, thank you. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, prezidents Kunze, jūsu komisijas sastāvs ir um, izdevība sākt no jauna, un uh, mūsu politiskā grupa jūs atbalstīs uh, daudzās lietās. Katrā ziņā noteikti palīdzēsim atrast kompromisu par budžetu. Mēs atbalstīsim jūs. Uh, lai atvērtu uh, vienoto tirgu pakalpojumiem, tāpat rastu risinājumu migrācijas situācijai un lai palīdzētu īstenot ambiciozus klimata plānus. Bet vēlos uzsvērt, mēs pilnībā atbalst, gribam redzēt atbalstu uh, tām um, vietām un tām valstīm, kas visvairāk cieš uh, no uh, klimata pārmaiņām. Atcerieties, ka Eiropas Savienību veido 26 vai 28, kā nu jūs vēlaties, suverēnas valstis, un neviena valsts nav līdzīga citai. Un neatņemiet valstīm to tiesības uz veto. Atcerieties, ka institūcija, kas nosaka Eiropas Savienības darba kārtību, ir Eiropas Savienības padome, nevis Eiropas parlaments. un lūdzu neturpiniet iepriekšējās komisijas praksi, kad tā pārkāpa Eiropas Savienības līgumu likuma burtu, uzspiežot integrāciju. Un kas attiecas uz to, kas ir Eiropas Savienība un kādai tai vajadzētu būt dalību valstīs, viedokļi šeit ļoti atšķiras. Un lūdzu, aicinu jūs veidot rīcību politiku, kas balstītu uz pierādījumiem, nevis otrādi. Fonderlajens kundze vēlu jums visu to labāko. Paldies! Tālāk uz divām minūtēm dodu vārdu Canīkungam. Priekšsēdētāja Fonderlajens kundze, nu, beidzot eh, pēc eh, mēnešiem eh, strīdu, es, mums beidzot ir komisija gatava. Bet šobrīd Eiropas institūcijas piedzīvo milzīgu krīzi, un mums būtu nepieciešama e, spēcīgāka komisija, kura ir spēcīga savos darbos un vārdos, nu, ņemot vēro, e, ko tā ir solījusi. Un šķiet, ka šī ir tāda akla komisija, kas nav sapratusi to, ko vēlas Eiropas pilsoņi, un e, Eh, kas eh, gribētu pilnīgi citu, radikāli citu pieeju attiecībā uz eh, mūsu problēmām. Jūs savā runā šodien runājāt par dzīvumu līdzsvaru, par šo jauno zaļo risinājumu, bet. Eiropas pilsoņi, kad no rīta pamostas, viņi nedomā par to, vai komisijā ir dzimuma līdzsvars. Viņi domā par mēneša beigām, par to, kā iztikt, kā atrast darbu, kā uzturēt uh, savu ģimeni, arī šis jaunais zaļais kurs, jūsu pieeja, nu, bija ļoti ideoloģiska, un mēs negribam, lai tas eh, grautu mūsu konkurētspēju, mūsu uzņēmumus. Eiropa šodien jau tik daudz ir izdarījusi, samazinot emisijas. Ir eh, citas vietas un citi, kuriem vajadzētu arī to darīt. Mēs eh, negribētu, lai jūsu normas radītu vēl smagāku nastu mūsu uzņēmiem un attiecīgi mūsu ekonomikām. Nedzirdēju jūs runājam par ļoti svarīgiem elementiem, eh, draudiem mūsu konkurētspējai, kas eh, nāk no ārvalstīm. Tāpat nevienu vārdu nedzirdēju par to, kā lai mēs koriģējam iekšējā tirgus funkcionēšanu, nerunājāt par eh, sociālo un algu dempingu Eiropas Savienībā, neteicāt neko par fiskālo dempingu un par deindustrializāciju, kas notiek eh, Eiropas Savienībā un tas grauj mūsu iekšējo tirgu. Ļoti lepni šī grupa šodien teiks eh, nē jums, jo jūs ar savu mobilitāti vēlties sagraut Eiropu. Un uh, Jums ir jāsaprot jūsu un iepriekš veiktās politikas mērķi un ir jāsaprot tas, ko prasa Eiropas pilsoņi. Pretējā gadījumā Eiropai, diemžēl, nebūs nākotne. Paldies! Kēlers kundze, lūdzu, divas minūtes. Darbie kolēģi, jaunā komisija uzsāk savu darbu tad, kad mums vairs nav laika un mums ir jārīkojas klimata pārmaiņu sakarā. Un tādēļ man ir prieks arī redzēt, ka tā ir viena no jūsu galvenajām prioritātēm, kā arī tā ir prioritāte vairāk nekā 90% Eiropas Savienības iedzīvotāji. Tomēr mēs neesam īsti pārliecināti, ka vārdiem sekos darbi, jo ja komisija nemainīs um, rīcību politiku lauksaimniecības un tirzniecības jomā, tad nekāda praktiska rezultāta nebūs. Tāpat man, protams, ir prieks redzēt, ka Eiropas komisijas sastāvā ir vairāk sieviešu. Tajā pat laikā atsevišķu valstu valdībās vispār nav sieviešu. Tā kā mums ir prieks redzēt lielāku dzimumu um, līdzsvaru un um, arī komisijā konkrēti. Mēs redzam, ka komisijas sastāvā eh, ir daudz labu kom komisāru amatu kandidātu, bet atsevišķi kandidāti radīja eh, šaubas. Eh, Komisijas priekšsētājs kundze, mēs neatbalstīsim komisiju, kas skaidri un viennozīmīgi neapliecina, ka tā ir par uh, sieviešu tiesību vienlīdzību, par klimata pārmaiņu, uh, sekli, uh, likvidēšanu, kā arī tiesiskuma ievērošanu. Un mēs katrā ziņā. Uh, uzskatām, ka Eiropai ir vajadzīga izlēmīga rīcība, un mēs ļoti ceram, ka jums būs gan spēks, gan drosme nostāties arī pret Eiropas Savienības padomu, ja tas ir vajadzīgs, un balstīties uz tādām vērtībām kā tiesiskums un cilvēktiesības visiem vienlīdzīgi. Mēs jums nedavām sarkano kartīti, lai arī norādījām uz atsevišķām problēmām komisijas sastāvā, un mēs redzām, ka daudz no mūsu pārmetumiem nav tikuši atrisināti, bet, protams, nevēlamies jums izrakstīt arī tukšu čeku, tādēļ mēs eh, nolēmām atrieties balsojumā varbūt kā tādu labās gribas izpausmi, ka mēs ticam, ka jūs eh, noteikti ar saviem darbiem parādīsiet savu labāko pusi. Un es eh, gribu jūs aicināt būt drosmīgs un izlēmīgs. Paldies! Paldies, Paldies Čalaškungs, arī divas minūtes. Madame la Présidente. Priekšsēdētājs kundze. Jāsaka, ka ir ļoti daudz e, jautājumu e, un politikas e, jomu, pēc kuriem tiks mērīta jūsu komisijas efektivitāte un pragmatisms. Jāsaka, ka Eiropā nekad nav bijusi tik ambicioza komisija, kas vēlas tik daudz darīt klimata un digitalizācijas jomā. Tas ir ļoti daudzsološi. Nekad arī nav bijis tādas komandas, kas tik ļoti uh, nopietni ir uztvērus dzimumu līdztiesību, kas ir svarīga pilnīgi mums visiem. Uh, Līdztiesība noteikti ir ļoti svarīgs princips, un jūs vēlaties veicināt tiesiskumu, kā arī garantēt individuālo brīvību ievērošanu. Nav nekad bijis tik izsmalcināta dialoga, lai veidotu mūsu politisko programmu kopīgiem spēkiem. Mūsu politiskā grupa atbalstīs jūs, komisija priekšsēdētājs kundze, bet jāsaka, ka tas arī nebūs tāds uh, neierobežots uh, blanko čeks. Mums ir jāgarantē uh, pilnīgi vienādu uh, tiesiskuma un demokrātijas standartu ievērošanu visās dalību valstīs. Mēs nevaram tikai apmierināties ar vēlmju paušanu. Mums ir jāsadarbojas godīgi, jums ir uh, jābūt mūsu uh, uzticamajam partnerim. Bez uh, uzticības nebūs rezultāts un bez rezultātu rezultātu perspektīvas, nebūs arī sadarbības. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, domājot par izteiktajiem priekšlikumiem. Jāsaka, ka katram komisāram ir ļoti nozīmīga loma, lai Eiropai atgrieztu vīziju un jāsaka, ka no um, rietumiem uz austrumiem, no ziemeļiem uz dienvidiem mums ir jāparūpēs, lai pilsoņi arī uh, būtu um, nopietni noskaņot par mūsu projektiem un skatītos nākotnē ar pašpaļāvību. Ir jābūt taustāmiem rezultātiem, kas uzlabo mūsu pilsoņu ikdienas dzīvi. Par tādu komisiju mēs šodien balsosim. Šodien paldies! Prezidente Garcia Pérez, anche per lei due minūti. Garcia Pérez kundze, arī divas minūtes. Paldies priekšsēdātāju. Šī gada maijā Eiropas pilsoņi skaidri pateica, ka viņi vēlas Eiropu, bet viņi vēlas citādāku Eiropu. Viņi vēlas Eiropu, kur ir vieta iespējām sociālistu grupai ir ļoti skaidrs priekšstats par to, kas būtu jādara turpmākajos piecos gados. Tas ir, mums ir Eiropa jāpadara zaļāka, eh, sociālāka, sievišķīgāka un mēs ceram, ka komisija rīkosies atbildīgi, gana drosmīgi. Jūs, protams, varat pieļaut kļūdas, bet mēs nekad neļausim, ka jūs necentīsieties risināt tās problēmas, ar ko Eiropa saskars. To mēs nepieļausim. Mēs sekosim tam, ko jūs darat ļoti rūpīgi. Tāpat izrādīsim sadarbību, un mēs esam pārliecināti, ka mums priekšā ir pieci gadi smaga darba, un mums cilvēkiem ir jādod cerība tiem cilvēkiem, kur stāv ārpus šī parlamenta un gaida uz šīm pārmaiņām. Paldies, tālāk Vēberkungs, divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, mēs piedzīvojam tādus laikus, kad ļoti ekstrēmas pozīcijas ir ārkārtīgi populāras. Ir ļoti labi, ka Urzula Fondera Lajene šodien izvēlējās tādu mērenāku valodu, lai varētu meklēt kompromisus, sadarbības iespējas, dialogu, lai mēs visi varētu sadarboties šajā kontinentā. Jāsaka, mums šodien ir iespējas piešķirt demokrātisku mandātu šai komisijai. Uh, komisārus um, nominēja dalību valstis padomē, bet jūs kopīgi no šīs telpas dosieties ārā kā mūsu sabiedrotie. Un ir jābūt ciešai saiknei starp komisiju un parlamentu, lai būtu šī patiesā partnerība, kas, eh, lai mēs varētu kalpot kopīgai Eiropai. Tā, lūk, ir šī kopīgā atbildība, kad es eh, dzirdu, eh, ka mm, šeit gan kreisie spēki, gan arī daudzi labie jau sāka aģitāciju un mēģina izvairīties no savas atbildības, tad labākā reakcija uz to visu var būt eh, tāds labs, pārliecinošs balsojums par šo komisiju, lai Eiropa būtu vienota un spēcīga. Paldies! Paldies! Tagad pāriesim pie balsošanas. Gribētu informēt, ka. Uh, Pārējie balsojumi tiks uh, pārcelti Un uh, balsojuma skaidrojums jūs arī varēsiet iesniegt uh, rakstiski. Uh, tātad šī ir ārkārtas procedūra atbilstoši 125. punktam. Parlaments ievēl vai noraida komisiju balstoties uz vienkāršo balsu vairākumu. Elektroniski balsojot personāla balsojums. Tātad paziņošu rezultāts pēc balsošanas. Ja komisija saņem vairākumu atbalstu, tad es parakstīšu vēstuli, kas tālāk paudīs parlamenta viedokli, un es nosūtīšu to komisijas priekšsādātājiem un paziņošu padomi par procesu. Tātad uz šī pamata Eiro padome tad tālāk oficiāli nozīmēs komisiju. Komisijas vēlēšanas notiks personāla balsojuma formā, un tagad mēs sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot! Pieņemts. Pār nobalsojuši 461, pret 157, 89 atturējušies, kopā nobalsojuši 707 deputāti. Prima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 Prezidente, prenda posto. Aicinu jūs ieņemt vietu, Fonderlajenes kundze. Pirms eh, parakstīšu aktu par eh, komisijas nozīmēšanu. No, nozīmēšanu gribētu pateikt parlamentam, padomē, komisijai, ka esam ļoti lepni pār Eiropas parlamentā veikto darbu. Tas ir bijis demokrātisks, nopietnas, caurskatāms process, respektējot eh, noteikumus un mūsu parlamenta eh, reglamenta. Gribētu tāpat pateikties parlamenta komitejām to priekšsēdētājiem, visiem deputātiem un visām politiskajām grupām. Gribētu uzsvērt šo lielo darbu, ko ir veikusi arī parlamenta administrācija. Un visbeidzot gribētu pateikties eh, presei, saziņas eh, līdzekļiem un uzņēmumiem. Paldies, ka esat atspoguļojuši mūsu iestādes darbu. Un eh, tagad griežos pie Fonderlajenas kundzes, jaunās komisijas priekšsēdētājas. Jums labu veiksmu un veiksmīgu darbu. Un tagad es parakstu vēstuli. E Un eh, jā, jums būs jālīdzpraksta. Eh, Tad eh, turpināsim šīs dienas darbu. Mums ir tomēr palikuši vēl vairāk ļoti būtiski balsojumi. Kailī ziņojums par Eiropas Savienības solidaritātes fonda izmantošanu atbalstu sniegšanai Grieķijai. Tātad viens vienots balsojums, eh, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vairākums eh, deputātu ir nobalsojuši. Tālāk, uh, eh, Holmāja ir ziņojums par elstības instrumentu. Atkal personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Holmāja ir ziņojums pār solidaritātes fonda izmantošanu. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Joprojām Homēra ziņojums, tāpat arī Gardiedza Bala ziņojums par 2020. gada budžeta procedūru. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Padomu vēlas izteikties lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Es apsveicu jūs par to, ka esat noslēguši balsošanu par Eiropas Savienības budžetu 2020. finanšu gadam. Un e, mēs esam apmierināti arī par vienošanos, kas tika panākta 18. novembrī samierināšanās komitejā ar tik plašu politisko atbalstu. Vēlos izmantot šo iespēju, lai vēlreiz pateiktos budžeta komitejas e, priekšsēdētājiem vicepriekšsēdētāji Johānu Van Ovelden un Moniku Holmajeru un Kārdies Sapal kā referentus, kā arī pateikties visiem pārējiem Eiropas parlamenta deputātiem, kuri piedalījās budžeta apstiprināšanas procedūrā par konstruktīvo pieeju. Vēlos pateikties arī komisāram par izrādīto atbalstu šajā darbā. Lielas paldies! Pardon, il progetto comune. Es atvainojos uh, budžeta procedūru, par ko 18. novembrī uh, Sabiedrināšanās komiteja panāca vienošanās. Uh, budžeta procedūra ir atbilstoši 340. pantam līgumā par Eiropas Savienību noteikta un paredz normas budžetam 2020. gadam, un līdz ar to budžeta procedūru līdz ar to varam uzskatīt par noslēgtu, un budžets tagad ir beidzot pilnīgi noteikti apstiprināts 2020. gadam, un tagad parakstīšu šo budžetu. E Cienījamie kolēģi, tagad mēs eh, pārtraucam sēdes dažām minūtēm. Paldies! E grazie per la collaborazione. Per... Paldies visiem par sadarbību šajā tik svarīgajā dienā.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 Grazie, buongiorno. Passiamo ora alla cerimonia di consegna del uh, Atsākam darbu, pārējām pie Luks balvas piešķiršanas ceremonijas. Aicinu kolēģus eh, ieņemt vietas. Dov'è il maestro di cerimonie? Mr. President, ladies and gentlemen. Priekšsēdētāji dāmas un kungi nominācijas eh, Luks eh, balvai 2019. gadam ir eh, neatklātā Hammerskelda lieta režisors Mats Brīgers. Dievs ir, viņas vārds ir Petrūņa, režisora Teona Mitevska un karaliste režisors Rodrigo Sorgojens. Eh, sveiksim Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Bēļģijas un Vācijas eh, līdz kopražojumu neatklātā Hammerheld lieta un režisoru Mats Brīgar. representing the North Macedonian Ziemeļmaķedonijas, Bēļģu, uh, Horvātu uh, ražojumu filmu. Dievs ir, viņas vārds ir Petrūņa, pie mums ir ieradusies Teons Trugarmitāska, kas ir filmas režisora un arī uh, galvenos lomas atveidotāja. representing the Spanish. Spāņu un uh, franču kopražojuma filma Karaliste ir ieradies uh, aktieris Antonio Delatore un režisors Rodrigo Sorgoviens. European... Priekšsēdētājs piešķirs uh, Lūks filmu balvu 2019. gadā. Cari reģisti, autori. Cienījamie režisori, autori, uh, komisārs kundze, vicepriekšsēdētāja Dobrev. Eh, dārgie kolēģi, kolēģis. Eh, kino ir eh, lieta, kas palīdz atvērt realitātes izpratnes durvis, labāk saprast, kas mēs esam. Eiropas kino nekad nav pārtraucis aprakstīt un stāstīt par mūsu sabiedrību, kas vienmēr ir sarežģīta, un dažkārt grūti ir to stāstīt pirms krita mūri, kas